aktu, parlaments eh, konstatē, ka eh, šo deputātu vietas ir brīvas un nacionālās iestādes tiks attiecīgi informētas. 26. novembrī Juridiskajā lietu komiteja pārbaudīja eh, deputātu pilnvaras. Tas attiecās uz Gabrielu Stauneri, pieņemšanas datums 30. oktobris, un Hiltrūdu Brējeri. 31. oktobris. Es gribētu aicināt visus apstiprināt šos mandātus. Uh, Vai ir iebildumi? Nē, līdz ar to šie mandāti ir apstiprināti. Konstitucionālo lietu komiteja iesaka interpretāciju 2000.